ir tas, ka 35% no deputātiem ir sievietes. Tik augsta sieviešu kvota Eiropas parlamentā vēl nekad nav bijusi piedzīvot. 170. 170 miljoni pilsoņu piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un mūsu darbs, protams, eh, kalpo dižam mērķim. Mēs vēlamies eh, apvienot mūsu kontinentu, padarīt to vienotu. Veicot savus ikdienas darbus, neaizmirsīsim šo domu. Protams, Eiropas Savienība balstās uz vērtībām, uz cilvēka cieņu, eh, vērtību, uz brīvību, demokrātiju, mieru. Tie visi ir mūsu darba fundamentālie aspekti. Protams, mēs esam saistīti arī ar solidaritātes saiknēm. Dārgie kolēģi, vienmēr cienīsim viens otru un to uzskatīsim arī par galveno principu savā darbā. Ja mēs darbosimies tādā veidā, mēs varēsim gūt panākumus. Tagad pievērsīsimies saviem pienākumiem. Es vēlējos jums atgādināt, ka saskaņā ar reglamentu bijušā priekšsēdētāja vadībā nevar notikt nekādas diskusijas. Nē, mēs varam tagad tikai ievēlēt eh, jaunos priekšsēdētājus un pārbaudīt eh, parlamentāriešu mandātus. Ich teile Ihnen mit. Vēlējos jums paziņot ka sekojušas politiskās grupas ir uh, izveidotas Eiropas Tautas partijas grupa, Kristīgie demokrāti, progresīva, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa Eiropas parlamentā, SD ir saīsinājums liberāļu un demokrātu politiskā grupa